varētu pozīciju. Bet es nezinu, vai mēs šajā cīņā varēsim uzvarēt, bet tas vēl nenozīmē, ka mēs no kara lauka iesim prom nodurtām galvām. Liels paldies, priekšsēdētājs turpina, paldies kolēģei. Dāmas un kungi, man ir jānolas paziņojums no priekšsēdētāja, kas saka, ka 9. martā pirmdien ārlietu komiteja piedāvā, pieņēma rezolūcijas priekšlikumu par to, ka Šrilankā ir pasliktinājusies humānā situācija. Ņemot vērā šo eh, pasliktinājušos situāciju, mēs vēlamies šo punktu iekļaut darba kārtībā šajā plenārsēdē saskaņā ar uh, reglamenta 91. punktu rezolūcija tiks pieņemta, ja pret to nebalsos vismaz 40 deputāti rakstiskā veidā līdz rītdienas priekšpusdienai. Un uh, savādāk šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā un likts uz balsojumu. Tas bija mans paziņojums, un tagad došu vārdu Kau kundzei uz divām minūtēm, kas izteiksies. Uh, sociāldemokrāta grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, pirmām kārtām vēlējos uzteikt Elkadrauī kungu, Jaržem